Daniels Vanders Topakungs man paziņoja, ka no 2011. gada viņš saistībā ar 4. paragrāfu pieņem zināšanai, ka mandāts ir beidzies un sākas no šīs dienas jauns, jauna pozīcija. Daniels Vanderstops, uh, eh, Vanderstopu aizvietos Augszīstra no 13. septembra 2011. gada. Vai kolēģis Augsts ir ar mums? Vai jūs esat šeit, kolēģi? Tātad eh, sveicinām, sveicam Eiropas parlamentam. Um, Zviedrijas institūcijas aizvietos Evu Brits Svensons kundzi, uh, un aizvietotājs būs Mikaels Gustafsons no 22. septembra 2011. gada. Vai mūsu jaunais kolēģis Gustafson kungs ir ar mums? Uh, viņš nav klāta. Es apsveicu jaunos kolēģus un arī atgādinu pēc reglamenta trešā paragrāfa. Ja rodas kādi strīdi, tad ir jāpaziņo, ka viņiem nav nekādu, eh, netiek izvirsīts nekādas pretenzijas sakarā ar to, ka viņi ieņem šo amatu. Mikaels Gustafsons arī ieņem šo amatu, eh, un viņi ir pilntiesīgi locekļi. Um, tātad likumdošanas aktu pārakstīšana.